Oh, I'm, I regret very much. Piedodiet, eh, bet nu tā vien izskatās, ka dažus esam kolēģis zaudējuši. Viņi laikam ir devušies pēc kafijas eh, un tad varbūt vēlas papļāpāt kādā klusākā nostūrī, bet nu eh, tie, kas starp mums ir bezbailīgāki, esam šeit un nu tad arī turpināsim darbu. Mūsu komitejas sanāksmē apstiprināsim darbu kārtību. Ja iebildumu nav, tad tā arī līdz ar to tiek uzskatīti par apstiprinātu. Uh, Priekšsēdētāju paziņojumi tāda nav, citi jautājumi tāda nav. Un, nu, piektais punkts - Eiropas tiesības sardzes Emīlijas Orailijas uh, ziņojums un uh, 2015. gada pārskats. Emīlija, tiešām prieks jūs sveikt mūsu komitejā. Sveicam jūs un jūsu tātad, darbiniekus. Vārds jums, lūdzu. Liels paldies, Vikstrēmas kundze. Esiet sveicināti šajā jaukajā pēcpusdienā. Paldies par iespēju jūs uzrunāt un vēstīt par uh, tātad 2015. Uh, gada situācijas uh, pārskatu. Vēlos īsumā pastāstīt par darbu, ko esmu paveikusi kopš tiku pārvēlēta tiesības sardzes amatā 2014. gadā. Strādājam vairākās frontēs, mēģinām mūsu tātad sūdzību saņemšanas uh, sistēmu sakārtot, padarīt efektīvāku, lai pilsoņu sūdzības tiktu izskatītas daudz ātrāk un efektīvāk. Mēģinām arī tā, sistematizēt uh, sistēmiski kvalitatīvākā veidā, uh, veikt savus pētījumus un, un, un analīzi. Uh, Eh, tāpat arī sadarbojamies ar Eiropas eh, tiesību sargu eh, tīklu, ko man ir tas gods vadīt. Un īsumā jums pastāstīšu par darbu, ko, ko šis tīkls veids, tā lai mēs varētu radīt kādu pievienotā vērtību, kādu, kādu reālu labumu, radīt, ģenerēt parlamenta un visu Eiropas Savienības pilsoņu interesēs. Tātad vispārīga, vispārīgos vilcienos apmēram 250 eh, situācijas iz, izmeklēšanas gadā veicam eh, līdzās tādiem sistēmiskiem, strateģiskiem eh, pētījumiem, un kur, kur apvienojam vairākus tad, tad pētījumu tādus virzienus, pavadienus vienā. Mūsu galvenie klienti ir Eiropas komisija, ne tāpēc, ka tā būtu labāk vai sliktāk par citām institūcijām. Tā ievēro ļoti augstus eh, darba standartus eh, savā administrācijā, savā iekšējā pārvaldībā. Tā, eh, gribi vai negribi, ir viena no nozīmīgākajām institūcijām. Un Nu, šeit ir eh, parlaments, tātad mēs pievēršamies parlamenta administratīvajai eh, virtuvei. EPSO ir eh, ļoti nozīmīga struktūra, jo simti tūkstoši cilvēku, gados jaunu cilvēku piesakās uz, uz, uz amatiem, un ja viņi jūt, ka viņi ir nepamatoti atraidīti vai, vai pret viņiem kāds ir netaisnīgi izturējies, tad viņi sūdzās. Eiropās ārējās darbības dienests, nu, arī šeit mums ir pāris sūdzības ziņojums ienākušās par iespējamo korupciju, uh, ko ar pilnu nopietnību tad arī izmeklējam. Uh, Olafa Nu, reizēm saņemam sūdzības par to, ka Olaf uh, kaut kā ne tā uh, un rīkojas arī pretkrāpšanās uh, birojas lūk uh, nelikumīgi vai, vai kaut kā nesamērīgi vēršas pret personām, kas ir tiek turēts aizdomās par, par kādiem iespējamiem pārkāpumiem. Nākamais slaids - galvenie, nu, tādi mm, pieturas punkti sasniegumi aizvadītajā laikā janvārī. Eh, skatījām ekspertu grupu eh, sagatavotos eh, slēdzienus. Komisija mm, ir ņēmusi vērā ļoti daudzus mūsu ieteikumus. Un tagad mēs vēlamies uzraudzīt, kā viņiem sekmēsies šo rekomendāciju ievērošana. Tāpat arī Eh, budžeta eh, pārvaldības jautājumos. Mēs esam eh, ieinteresēti atbalstīt, protams, komisiju vis, visos iespējamos veidos. Februārī noslēdzām mānis, mānis pašinstīvas tādu pētījumu par šo te whistleblowers, trauksmes cēlāju aizsargātības situāciju līmeni institūcijās Visas institūcijas tagad ir apstiprinājušas eh, iekšējos noteikumus, kas eh, aizsargā šos te trauksmes cēlājs un eh, nešaubos, ka apzināties šī jautājuma nozīmību. Martā mm, tātad turpinājām iesākto, pievērsāmies TTIP nolīgumu sarunu gaitai. Šeit paralēli strādā daudzas nevalstiskās organizācijas uzņēmēju pārstāvi. Visi viņi ir ieinteresēti vairāk uzzināt par šo sarunu procesu. Uh, Un mēs to visādā ziņā sekmējām, cik tālu tas vien bija uh, iespējams, iespēja robežās. Bet, nu, jebkurā ja gadījumā progress ir panākts ievērojams, par to varam tikai priecāties. Komisija ir būtisku caurskatāmības līmeņu paaugstinājumu sasniegusi. Aprīlī notika Eiropas tiesību sārgu tīkla seminārs, notika Varšavā, un tieši šeit, šai seminārā es paziņoju ka tā vietā, lai rīkotu šo, šo pasākumu kādā noteiktā uh, Eiropas uh, valstī, uh, mēs uh, turpmāk to rīkosim Briselē. Un tā doma bija tāda, ka mm, šādā veidā mēs katras dalībvalsts tiesību sārgu nu, vairāk tā kā um, apgaismosim par to, kā, kā viss notiek uh, tieši Briselē. Mājā bija uh, caurskatāmībai veltīt tā veltīta tāda eh, tematiskā nedēļa, piedalījās komisārs Timermans arī jūnijā pievērsāmies uh, jautājumiem, kas, kas skar šos tā, aizkavētos maksājumus, tīpaši runājot par maziem vidējiem uzņēmumiem. Jūlijā ad hoc ētikas jautājumu komitejas uh, lietai pievērsāmies, tā tad bija šī vēstule komisijai. Mm tātad par to, ka šeit eh, atsevišķi komisāri ir rīkojušies. Augustā pievērsāmies eh, tu, tam, kā Eiropas Savienībā tiek eh, īstenota ANO konvencija par, par to personu tiesībām, kurām, kurām ir invaliditāte. Komisija šeit vairs nav iesaistīta regulējoši tas ir pamatiesībā aģentūras tiesības sārga. Eiropas uh, invaliditātes asociācijas uh, jautājums. Nu, un mums tad visai, visām šīm struktūrām uh, ir, ir jāatrod uh, tāds labs sadarbības formāts, lai uz, uzmanītu šīs uh, konvencijas tātad uh, ievērošanas gaita. Septembrī vēl viens ievērojams pasākums. Uh, Eh, trialogu, tā, tā, trialogiem veltīts tāds tematisks pasākums. Eh, eh, tātad pievērsāmies tam, kā padarīt trialogu procesu caurskatāmāku, pilsoņiem atklātāku, redzamāku, tāpat laikā labi apzinoties, ka nu, tā ir spēle, kurā visas kārtas atklāt nebūtu pareizi. Uh, Eh, oktobrī eh, rekomendācijas eh, caurskatāmības uzlabošanai tabakas lobiju darbā komisija tagad drīzumā nāks klajā ar savu atbildes reakciju uz mūsu ierosinājumiem. Ierosinājums bija tātad jau priekšlaicīgi publicēt visas, visas gaidāmo tikšanās kalendāru ar, ar, ar tabaks industrijas pārstāvjiem, ar, ar lobbyiem. Uh, Un tas, tas varētu būt uh, būtisks uh, solis uz priekšu, kaut arī šeit ir jā, jā, jā, jāskatās, cik ir uh, samērīgs šis administratīvais sloks. Novembrī atzīmējām Eiropas tiesību sārga biroja pastāvēšanas 20. gada dienu. Tas bija tiešām tāds priecīgs, sirsnīgs notikums. Atskatījāmies uz paveikto un ieskatījāmies arī nākotnē mazliet um, decembrī Mm, vēl viens tāds mm, sasniegums manā ieskatā pievērsāmies Eiropas centrālbankas darbībai un tās caurskatāmībai. Eh, skatījāmies, eh, kā tās saistās, eh, kādas ir tās, tās darīšanas vai sakari ar, ar, ar kādiem partneriem, ar ko tā mm, veidot, tur kādas attiecības. Un priekšstādātājs nesen ir pieņēmis jaunus iekšējos noteikumus tā, lai nevienam netiktu kaut kādas nepamatotas, nepilnītas privilēģijas piešķirtas uh, sēdēt, tā teikt, un čukstēt Eiropas centrāla bankas ausī, teiksim tā, mm, lai tas nebūtu uz kādu citu partneru rēķina. Uh, ļoti vērtīgs pasākums. Uh, kādas parasti izskatās tās standarta sūdzības, ko, ko saņemam? Nu, jums, jūs ieskatam Eh, tātad eh, interešu konflikti Eiropas Savienības zinātniskajā komitejā tieši par ģenētiskās modifikācijas kaut kādiem jautājumiem. Eh, šeit ir tāpat arī par saistītās pētniecības pamatprogrammas grantu piešķiršanas un, un apgūšanas jautājumiem. Ir sūdzības par pretepso, par, par no, no atraidītiem kandidātiem. Uh, Eh, tāpat arī mm, sūdzības par eh, pen, šķietamiem eh, pensiju tiesību pārkāpumiem vai neievērošanu. Mūsu institucionālās attiecības ir, ir brīnišķīgas, mēs tās turam ļoti augstā vērtē. Un, un tas ir absolūti nepieciešams, ja mēs vēlāk paši uh, tā kritiski vērtējam šīs, šīs institūcijas, tad ir svarīgi, lai mēs būtu tādas patiesi, sirsnīgi, um, uzturētu tādu patiesu cilvēcisku kontaktu ar šo, šo institūciju pārstāvjiem. Un vēl viens mūsu veiksmes stāsts. Komisija piekrita šo te rotējošo durvju principa, uh, principu ieviest Uh, tā būtība ir tāda, ka komisija regulāri uh, publicē, tagad viņi ir, to ir pasākuši darīt reizi gadā uh, pār augstākajām amatpersonām, kas tagad atrod sev siltas vietiņas privātajā biznesa pasaulē. Eh, tātad, eh, lai, lai šīs eh, personas, tā teikt, neiztirgo komisijā uzkrāto pieredzi, zināšanas, ne, ne, neiz, neizpļāpā vis, visas komisijas konfidenciālās lietas. Un ir būtiski tātad to sabiedrībai zināt, nu, protams, kaut kur ir jānovelk robeža, kuras, kuras amatpersonas uzskatīt par, par tām nozīmīgākajām uh, kas, kas šādā veidā aizrotē no, no komisijas, un, un kuras tad, tad, tad vairs nav vērts aplūkot šādā pētījumā. Tad vēl. Nu, pirmā tāda paralēlā izmeklēšana, ko veicām kopā ar dalībvalstu tiesību sargiem, mēs, nu, kā tāda uh, kopība, uh, tiesību sargu tāda kopība, uh, iesaistāmies, ja jautājums ir tāds, kas eh, ir būtisks kā nacionālā, tā Eiropas līmenī. Ja tam ir jēga, ja tam ir pamats eh, strādāt šādā formātā, tad mēs to arī darām. Un šeit pievērsāmies eh, tam, kā notiek Frontex organizētās kopējās atpakaļ atgriešanas operācijas. Uh, kā atpakaļ tiek atpakaļ atgrieztas personas, kurām tiek liekts bēgļa, tātad patvēruma meklētāja status, kā tiek organizēti šie lidojumi uz, uz, uz, uz trešajām valstīm. Dažu valstu, dažās valstīs tiesības sargiem ir teikšana par šo procesu. Vien, viens otrs pat sēžas tajā, tajā lidmašīnā, ar kuru šīs te atpakaļ sūtāmās personas tiek vestas projām. Kopā šeit šķiet 19 tiesības sargi piedalījās uh, ziņojot, stāstot, daloties savā pieredzē. Un, un Frontex, Frontex klausījās un brīnījās un, un ļoti vērtīgu pieredzi guva, piemēram, jautājumos, kā tiek nodrošināta medicīniskā aprūpe šai atpakaļ atgriešanas procesā, kā, kā tur cilvēki tiek sasēdināti vai sagrupēti, mātes ar bērniem, piemēram, kā, kā, kā pret cil, šīm personām jāizturas. Uh, cilvēku cienīgā veidā, jo daži, dažas personas tiek pārvestas roku dzelžos vai, vai, vai, vai sasprādzētas, un, un par to bija sūdzības. Tātad um, Frontex nenes tādu tiešu atbildību akurāt dalību valstu priekšā, bet uh, kā Eiropas Savienības institūcijai ir šis morālais pienākums uh, ar eh, cilvēkiem eh, šīs aģentūras eh, rokās nonākušām personām rīkoties tādā cieņpilnā veidā. Un atgriežamies atkal pie Eiropas tiesību sargu tīkla. Nu, pat aizvadījām pagājušajā nedēļā ļoti tādu plašu konferenci šeit. Vikstrēmas kundze, jūs tur bijāt, vēl daudz kolēģi, jūs tur manī runājām par migrācijas krīzi, tiesiskumu, par caurskatāmību uh, lobby darbībā, bija Frontexa vadība, pamatiesība aģentūras vadība, komisijas augstākās amatpersonas, un tas bija brīnišķīgs pasākums, brīnišķīgi iespēja Eiropas eh, Savienībai parādīties visai pasaulē nevis tikai kā tādu pelēku vienveidīgu birokrātu masai, bet kā tādu patiesu deksmes pilnu cilvēku kolektīvam, kas uh, patiesi iestājas par, par uh, labāku, taisnīgāku dzīvi visiem. Um, kā, cik lielā mērā tiek uh, ievēroti mūsu priekšlikumi. Um, nu, šis te ievērošanas procents ir pieaudzis no 80 līdz 90. Ceru, ka šī tendence turpināsies un ies simta virzienā. Uh, nu, 90 tas ir ļoti labi, tiešām labi, jo kopš uh, tiem laikiem, kad pati biju tiesības sārdzē dalību valstī, uh, Eh, nu, esmu vērojusi, kā, kā, kādas ir atšķirības starp kolēģiem, ka kādā valstī tiesības sarga rekomendācijas tiek uh, ļoti cienītas, respektētas, uh, bet citviet uh, tās tiek ignorētas. Nu, ja reiz visi savulaik ir vienojušies, ka, ka tā nu šī spēlīte ir spēlējuma, ka ir izveidojams tiesības sarga postenis, tad uh, Eh, nu tad šim postenim ir jābūt jāatpilnam eh, un, un eh, tiesības sarga rekomendācijām ir jāpot uz, jā, jātop uzklausītām. Um, Citādā kāda jēga turēt šādu tiesības sargu valsti. Un tā, nu, ko, kas, kas mūs gaida nākotnē? Mēs uh, drīz vēl noslēgsim uh, pētījumu par trialogu norisi. Drīz būs gatavs gala, eh, gala teksts. Pievērsīsimies eh, īpašo konsultantu funkcijai šai, šai procesā. Skatīsim iespējamos interešu konfliktus. Eh, tāpat arī vispār, tā stipri vispārīgāk paraudzīsimies, kā nepieļaut to, ka tiek, ka rodas interešu konfliktu situācija. Tāpat arī īpašajiem konsultantiem tas ir nozīmīgi, jo parasti tie ir ļoti cienījami kādas nozars eksperti uh, un, un ļoti uh, viegli var sanākt tā, ka šāds uh, sabiedrībā un noteiktās aprindās cienīts cilvēks iekuļās netīšām, varbūt pat neapzinoties interešu konflikta situācijā, un tad, tad tas viss izskatās gaužām nelāgi. Uh, un, un viņu, viņu padomām, viņu konsultācijai vairs, vairs, vairs nav tās vērtības. Um, Caurskatāmība padomes uh, darbībā, nu, mēs tātad uh, ejam cauri visām um, būtiskākajām institūcijām, un, un par padomi bieži vien uh, uh, tiek saņemtas sūdzības, jo cilvēki nezin, kā, kā vispār tikt klāt padomē, kas tas tāds ir, kā tas darbojas, uh, Eh, šis mehānisms, eh, kā, kā skatīt, teiksim, padomes arhīvos esošus dokumentus un ehm, kā darbojas Korepers, eh, kā darbojas Eirogrupa, tās priekšsādātājs Dīzelblūma kungs mūs pats uzaicināja uz sadarbību, domājot par, par caurskatāmības vairošanu viņa vadītajā struktūrā. Nu, tā, tā ir viņa tāda sajūta, ka, ka pilsoņiem nāktos vairāk zināt, apzināties e, šīs struktūras nozīmību, darbību. Un e, jā, jā, jāteic, ka Dīzablūma kunga e, reakcija ir bijusi lieliska. Un, un to pašu var teikt par korepēru, par, par pastāvīgo pārstāvi šo te, struktūru. Uh, Eh, ļoti lielu tātad, padomis eh, darba nastas eh, daļu uz saviem pleciem nes tieši šie pastāvīgie pārstāvi, un arī viņu darbībai ir vērts pievērsties. Un, nu, ko vēl piebilstu, mans, mans birojs, mans tiesības sarga birojs ir, ir skaitliski neliels, visu nekad nespēsim izdarīt. Uh, Eh, tāpēc mēs, mēs, mums nākas izvēlēties, eh, bet, nu, jebkurā gadījumā, ja pie eh, mums vairs parlamenta deputāti, tad mēs noteikti jūsu, jūsu pozīciju, jūsu argumentus neignorēsim. Paldies! Liels paldies par visaptvarošo prezentāciju! Atgādināsim arī, ka 2015. gadā Mēs atzīmējām 20. gada dienu, un tiešām tas ir veiksmes stāsts Eiropas tiesību sarga darbā. Nu, tagad ir 21. darbs, 21. Eh, gada darbs, jūsu darbs turpinās, darbs ir lielisks. Tas noteikti būs pamats arī turpmākajiem veiksmes stāstiem, par kuriem runāsim šai komitejā un arī citviet. Un tagad Vārds referentam Marijas kungam. Lūdzu. Thank you, Madam uh, Chairwoman. I would like. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos uh, sveikt uh, mūsu komitejā Eiropas tiesību sārgu. Pateicos jums par lielisko paveikto darbu. Atļaujiet turpināt man uzstāšanos grieķu valodā. Um, <clears throat> είναι ιδιαίτερη χαρά να, αν, που έχω αναλάβει ως ραπορτέρ. Paldies! Man bija ļoti liels prieks uh, strādāt uh, tieši ziņotāja lomā, lai izskatītu jūsu darbu. Un jāteic, kā jau iepriekš pieņemti šai divi ļoti svarīgi ziņojumi. Kabesons kundze ziņojums, Valēsa ziņojums. Šajos ziņojumos arī uh, ir atspoguļots jūs lielskais darbs. Uh, Ir arī vēl svarīgs divi Eiropas parlamenta rezolūcijas par jūsu darbu. Es tādēļ uzskatu, ka mēs to varam tiešām uzskatīt par mūsu turpmākā darba pamatu. Tad jā, arī Eiropas ombuda ir ļoti jo, um, daudz un plaši arī aprakstījuši šo darbu, pieskārusies vairākiem jautājumiem, un tas arī man ārkārtīgi liels prieks, jo 22 gadus pēc manas grāmatas publicēšanas par Eiropas ombudu, ko es publicēju Eiropas uh, civildienas institūcijā, tad uh, tagad man ir arī prieks strādāt pie šī ziņojuma un nāk lejā ar ļoti svarīgiem uh, punktiem un jautājumiem. Tad, nu, prieks arī redzēt, ka viens no jautājumiem, kuru es skatīju 22 gadus atpakaļ, bija tieši pār komisijas pilnvarām un kontrolas pilnvaram atbilstīgi 162. pāntam, ka tiek pārkāpta Eiropas likumdošana. Tad Eiropas komisija ir pienākums uzsākt pārkāpumu procedūru, un arī par šo Eiropas Savienības eh, tiesas judikatūra ļoti skaidri izteikusies ka šeit ir absolūta Eiropas komisijas uh, Eh, pilnvaru šādi rīkoties. Tad pamat Tojoties ar šo 162. pāntu, bet ja komisija atbilstīgi tam neuzsāk šo pārkāpumu procedūru, tad tas var novest arī pie nu, neatbilstīgas pārvaldības. Un nu, man prieks, ka arī Eiropas ombudē attiecīgi šeit ir pieņēmusi pasākumus. Arī dažādi pētnieki un. Uh, akadēmiķi var nākt klajā ar dažādiem priekšlikumiem, gadu laikā tie tiek arī īstenot un pieņemti. Tad jāteic, ka Eiropas ombudas darbs ir ļoti svarīgs šajā jomā. Tad man ir pirmais jautājums par caurskatāmību. Šis ir absolūti noteicošais jautājums Eiropas uh, ombuda darbā. Uzskatu, ka Ļoti svarīgi, ka ombudi spēlē būtisku lomu arī TTIP nolīguma jautājumā. Pilsoņi, pilsoniskā sabiedrība uzdod ļoti daudz dažādas jautājumas par šo transatlantisko nolīgumu. Strasbūrā, kad runājām par caurskatāmību, mēs jau noteicām, ka ombudis izdarītais spiediens uz Eiropas komisiju kopā ar eh, deputātiem uh, mums ļāva arī nonākt pie pirmajiem rezultātiem. Tagad Eiropas komisija arī tītip sarunās nodrošina lielāku caurskatāmību, bet nu vēl ir daudz dikti jāstrādā pie tītipa. Caurskatāmība par trialogiem. Eh, tad, tad diskusijas ar trim iestādēm pār tiesību aktu priekšlikumiem arī šeit ombude ir spēlēs ļoti svarīgu lomu. Tālāk par Eiropas institūcijām, Eiropas Savienības atkuk iestādēm, kur nav pietiekams kontrols, piemēram, Eiro grupā. Eiro grupa spēlē ļoti svarīgu lomu, viņi pieņem būtiskus lēmumus, kas ietekmē visas Eiropas Savienības ekonomisko dzīvi. Piemēram, pieņem finanšu taupības pasākums, tas tieši ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi. Manuprāt, ka Eirogrupas lēmumi bieži vien pārkāpj pilsoņu tiesības. Par šo jautājumu mēs jau arī spriežam ziņojumā par pamatiesību hārtas īstenošanu. Es uzskatu, ka jā, pētījumā ir arī vesels punkts, kas norāda uz to, ka Trojka, ECB, Eiropas komisija, kā tiek pieņemti lēmumi taupības sakara attiecībā uz šo sapratnes memorandu īstenošanu, bieži vien pārkāpja Eiropas Savienības tiesības, arī cilvēktiesību tiesības. To nevajadzētu aizmirst Eiro grupas. Uh, sakarā, bet nu, pavisam īsi noslēgumā par Eirogrupas kontroli, par ECB. Ļoti svarīgi raudzīt, vai nav konfl interešu konflikts, jo ECB ir trojkas dalībniece un ECB ir arī neatkarīga monetārā iestāde. Par šo jau esmu arī vairāk kārt runājis iepriekš. Jāpārbauda, vai. Uh, nav šis interešu konflikts, jo viņi gan uh, lem par uh, dalību valstīm, kam tiek izsniegti aizdevumi, gan arī izsniedz pašos aizdevumus. Lobby jautājums arī ļoti aktuāls par Frontex kontroli. Kā arī pētījuma tiesību jautājums. Tad, uh, protams, arī šīs um, um, šī praksa, kad kāds, kas kādreiz strādājis komisijā, strādā pēc tam kādā citā um, iestādē vai uzņēmumā. Es pateicos ombudē par darbu, vēlējos tad arī minēt visus šos aktuālos jautājumus, lai nu kā es arī konsultēšos ar referentiem. Nu, lūk, um, Šīs ir pirmās idejas par ziņojumu, noteikti būs vēl citi jautājumi, kurus vēlēs arī uzdot uh, kolēģi. To visu mēģināsim atspūguļot mūsu ziņojumā. Ziņojumu, kur izstrādāsim apmēram pēc uh, mēneša, lai kolēģi tad arī varētu visu šo skatīt. Jā, paldies, saka priekšsēdētāji. Jā, es zinu, mēs zinām, ka jūs runāsiet ļoti ilgi un zinām, kā ar Eirogrupas jautājumu jums ļoti aktuāli. Lā, paldies. Pitēras kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos apsveikt Ombudas kundzi par um, šo prezentāciju. Tiešām liels paldies. Uh, Jūsu uzstāšanās bija ļoti izsmeļoša. Jo jūs sacīties mums ir ļoti svarīgs visiem. Um, tas ir svarīgi, jo mēs gribam, lai institūcijas efektīvi darbotos. Vēlos izcelt dažus aspektus. Vispirms jau tās, ka jūsu birojs ir ļoti atvērts un pieejams. Uh, Es tiešām to dzirdu ļoti bieži, kā ombuda um, birojs ir atvērts visiem tiem, kuri tiešām vēlas veicināt Eiropas Savienības institūciju labdarbību. Es personi jau sen interesējos par ētikas un caurskatāmības jautājumiem. Tādēļ man ir ļoti liels prieks par to, kā īpaši tiek izcelt uzdoti jautājumi par to, kā, no, kā tiek mainīti posteņi Eiropas Savienības gan institūcijās, gan arī, jo, kad Eiropas Savienības ierēģi, kuri pamet darbu Eiropas Savienības institūcijās, pēc tam strādā privātajā nozarē. Bet, nu, bieži vien šī prakse var arī norīt kaitējumu uzticību Eiropas Savienībā. Līdz ar to man tiešām ļoti liels prieks par šo pirmo izmeklēšanu tieši par šāda veida jautājumiem. Es domāju, ka mums, kā parlamentāriešiem, ir jāuzstājas to, lai Eiropas komisija daudz stingrāk apkarotu uh, šo uh, fenomenu. Tālāk vēl viens svarīgs jautājums. Par lobbyistu caurskatāmību, lobby darba pārredzamību. Un tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Lobbyists Eiropas Savienības institūcijās notiek jau gadiem. Tas viss iet roku rokā ar Eiropas Savienības institūciju darbību, ar politiku. Protams, ka lobbyistiem ir jāsazinās ar politiķiem, jāsadar politiķiem, lai varētu ietekmēt um, lēmumus, lai tiktu pieņemti arī labi likumdošanas lēmumi, tad šī problēma nav pilnībā atrisināta, un tas tiešām ir jāizceļ mūsu ziņojumā. Kopumā jāteic, kā es tiešām vēlējos pateikties uh, ombud kundzei, uzskatu, ka mū, darbs, kas mūs sagaida, būs ļoti interesants. Un uzskatu arī, ka mums ir vēl jāpadziļina šīs darbs arī par jūsu uzdevumiem. Noteikti mēs nonāksim pie interesantām idejām, labā, labām iniciatīvām. Paldies! Liels paldies! Soledad, lūdzu, vārds jums. Paldies! Liels paldies, Esilī! Liels paldies arī Budskundzei! Es arī vēlējos uh, tāpat kā citi tiešām jums pateikties. Jūsu darbs ir izcils. Tas ir bijis izcils arī pagājušo gadu. Jūs minējat ļoti daudz interesants jautājumus - caurskatāmību, pilsonību. Tad es šajā sakrā īpaši vēlētos pieskarties caurskatāmībai par to, ka tas ir ļoti labi, jā, ka ir veik, tiek veikta šī analīze par iespējamo par iespējamo interešu konfliktu, iespējām ļoti svarīgi, ka jūs šo visu izanalizējat arī atbilstīgi esošajiem regulējumam aģentūrās, lai nebūtu interešu konflikta, lai būtu absolūta neatkarība. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi zināt, vai ar esošajiem noteikumiem pietiek arī runājot par uh, šo darba vietu maiņu dažādos sektoros, vai nav interešu konfliktu. Uh, kā arī jārisina aģentūra finanšu jautājums, lai tik tiešām varētu garantēt uh, privāto un valsts interešu nošķiršanu, sabiedrības interešu nošķiršanu. Lai nu šīs sabiedrības intereses būtu primāras, bieži vien šīs aģentūras finansē no privātajiem fondiem. Tādējādi nu ir jābūt absolūtai uzticībai, ka aģentūras darbojas neatkarīgi. Tālāk ir arī jautājums par uh, konvenciju pār cilvēkiem ar ierobežot um, pārvietošanās iespējām, ar invaliditāti un īpaši vēlējos izcelt psihosociālo invaliditāti. Kā šīs hartas tiek piemērotas? Daudzās valstīs esam labi progresējuši runājot par fizisko invaliditāti, Taču ir arī vēl citi jautājumi. Jautājumi, kas uh, saskaras ar lielākiem šķēršļiem un izaicinājumiem. Piemēram, par trešajām personām, kas rūpējas par cilvēku ar invaliditāti. Un tas viss ir, te atsaucos arī uz Stambuls konvenciju un minu piemēru. tiesības uz abortu veikšanu šīs tiesības pastāv lielākajā daļā dalību valstu, bet ne visur. Ļoti svarīgi būtu redzēt arī, kā analizēt arī bērnu tiesību jautājumu. Būtu labi, ja būtu arī tāds mehānisms, kas ļautu bērniem piedalīties uh, visā arī šajā institūcija darbībā, lai varētu arī uzklausīt viņu problēmas. Vēlreiz liels jums uh, paldies. Liels paldies. Paldies. Sakāva Indela Navalkundze. Es arī pateicos jums, Ombuds kundze, par uh, jūsu izcilo uh, Uh, uzstāšanos. Jūsu prezentācijā tiešām bija ļoti daudz izsmeļošas informācijas, un arī apsveicu jūs uh, par uh, šo izmeklēšanu, ko veicāt par komisijas 800 ekspertu grupām, pateicoties jūsu darbam. Arī mūsu uzdotajiem jautājumam Eiropas komisijai saņēmām rakstisku atbildi. Tagad ir organizēts arī publisks iepirkums, tad jūs arī prezentācijā teicāt, ka vairākums sūdzību ir par to, ka nav caurskatāmības Eiropas Savienības darbībā, un tas tiešām ir tāds simptomātisks uh, uh fenomens, jo tas, jā, mums arī nepatīk, ka ļoti svarīgās uh, sarunās nav šīs caurskatāmības sarunas par uh, starptautiskiem tirzniecību nolīgumiem, piemēram, TTIP, CETA un citi nolīgumi, kur netiek ņemti vērā uh, šie caurskatāmības aspekti Eiropas Savienība tādējādi, nu, tiek ļoti bīstamā veidā veidot tā kā no augšas uz leju un par primārām tiek nostādīts finanšu un kapitāla intereses. Pārējie uh, jautājumi, kas ir uh, pilsoņu pār, satraukuma centrā, kā jau to minēja arī man kolēģi, Kabisons kundze, piemēram, jautājumi par eh, tiesībām balsot, vai arī tiesības brīvi pārvietoties šīs balsošanas tiesības tiek pārkāptas. Ja ir tiesības strādāt dažādās eh, dalību valstīs, tad loģiski vajadzētu būt iespējamam arī brīvi balsot eh, jebkurā dalību valstī. Arī šis jautājums par to, ka komisijas ierēģi pēc tam kļūst par darbiniekiem privātajā sektorā, nu tas Spānijā ir ļoti aktuāls jautājums. Uh, Tad arī jau būtu divi jautājumi no manas puses vispirms. Komisijas atbild par Eiropas pilsoņu iniciatīvu par tiesībām uz, tī, uz ūdeni. Komisijai vienmēr ir jāatbild uz iniciatīvu, iniciatīva, kas atbilst uh, noteiktiem kritērijiem par parakstu nepieciešamo skaitu un tā tālāk. Noslēgumā komisijas atbildes vienmēr ir nu, nepietiekamas. Uh, Es gribētu zināt, vai jums ir arī kāda sūdzības attiecībā tieši uz komisiju atbildēm uz pilsoņu iniciatīvām. Jūnijā Eiropas parlaments arī pieņēma rezolūciju par administratīvajām procedūrām. Jūsuprāt, ja nebūs šīs vairs vienotās administratīvās procedūras, kāda tā varētu būt, kāds varētu būt sekas? Liels paldies, Margaret! Nezinu, angliski vai dāņu valoda. Vispirms paldies jums par darbu. Komiteja tiešām ir lepna par to, ka turat ļoti augstus šos eh, ombuda darba standārtus. Un arī jau tiešām veicat lielisku darbu. Lielas paldies jums! Man ir divi jautājumi. tas, ko teica arī daži no maniem kolēģiem par kon interešu konfliktu. Varbūt mūsu likums nav pietiekami labs administrācijas jomā, jo ja mums jāiekļauj ja šis pakalpojuma princips, varbūt daži nav par to dzirdējuši, bet tas nozīmē to, ka eh, centrā ir pilsoņi, administrācija jau nav izveidota, lai aizsargātu ierēģņus. Administrācijas uzdevums ir aizsargāt pilsoņus. Tas arī pēc tam rada labākus ierēģņus, jo um, ar šo caurskatāmību tad viņi arī spēlē svarīgāku lomu. Tālāk par interešu konfliktiem. Piemēram, jā, ja politiķis ļoti skaidri pasaka, ka viņš nav nekādā interešu konfliktā, tas ir ļoti labi. Bet administrācijā vispār to nevar pat noteikt. Piemēram, es dzirdu, ka kāds no farmācijas industrijas ir arī, jo, piemēram, Eiropas zāļu aģentūras konsultants. Nu, man ir jāizmeklē, tad kāds ir šis cilvēks, viņš maksā savus nodokļus un tā tālāk bet mēs nevēlamies šeit redzēt cilvēkus, kuri var uh, būt tādā interešu konfliktā un kas pieņem lēmumu sistēmas vārdā. Tagad mēs strādājam jā pie šiem jautājumiem par interešu konfliktiem. Varbūt vajadzētu uzlabot likumdošanu, lai tiešām šī ierēdniecība, administrācija būtu uh, mūsu uzticības vērta. Vai tad ir nepieciešami labāki likumi, kā jūsuprāt notiek šis likumdošanas darbs? Varbūt ir nepieciešams labāks regulējums. Mums jau arī solīja labākus likumus līgumā. Mums solīja, ka šeit būs uzlabojumi. Bet, e, nu, cik es te redzu, nekas nav noticis. Uh, ko komisija te nav darījusi tālāk. Iespējams, jūs esat vienīgā ombude pasaulē, kurai ir tiesības kritizēt uh, pašai savu parlamentu, proti mūs. Un, ja jums ir tiesības, jums ir arī pienākumi, jo tas ir savstarpēji saistīts. Tas ir jūsu mandātā. Uh, Jā, nu mēs te neprasām, lai jūs analizētu visu, kas notiek parlamentā, kontrolētu, kas notiek parlamentā, bet gribētu, lai jūs apstiprinātu, ka jums ir šīs tiesības. Cik es zinu, neviens cits ombuds pasaulē, nu, ne, vismaz ne Dānijā, ne citviet, ombuds nevar kritizēt savu parlamentu, bet jūs to varat darīt. Tad jums tas ir arī jādara ja ir problēmas. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par šo, šīs tiesības un pienākums. Tack så mycket. Och nu går ordet till Eleonora Evi. Eleonora Evi. Sí, jo interve... Jā, paldies. Pavisam īsi. Neatkārtošu to, ko ļoti plaši jau arī minēja kolēģi savos komentāros. Man ir ļoti liels prieks par ziņojumu, ko prezentēja mums ombude. Esmu arī pārliecināta par to, ka jūsu darbs ir fundamentāli svarīgs mūsu institūcijām. Varbūt izcelšu kā citu jautājumu, par ko vēl neviens nav runājis. Tomēr uzskatu, ka ļoti svarīgi to minēt proti caurskatāmība, ka tiek veikti lielie celtniecības darbi. Nu, bieži vien Eiropas parlamenta deputātiem ir problēmas iegūt informāciju, piemēram, par finanšu aspektiem, uh, lielos uh, celtniecības darbos, ka visi šie milzīgi infrastruktūras projekti pārobežu projekti, piemēram, Torino, Lionas, eh, ātrgārtas dzelzceļa projekts, tas jau ir ļoti slavens. Tagad jau 20 gadus atpakaļ ir aizsākt šis darbs, bet mēs redzam, ka šī eh, celtniecības darbam nav nekāda jēga, bet nu, informācijas arī ir maz. Nebūtu nepieciešama lielāka caurskatāmība, lai varētu pilsoņi arī. Jo, uh, Eh, las, izlasīt eh, dokumentus. Tas viss būtu jāņem vērā arī izstrādājot šo lielisko ziņojumu un īpaši strādājušu pie šī jautājuma. Tas man ir ļoti būtiski. Liels paldies jums! Tack så mycket. Paldies. Jāraks tālāk. Thank you very much, uh, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Ombuds kundze, vienmēr ir patīkami redzēt jūs šeit pie mums man prieks, ka jūs esat savā matā. Viena lieta jau tik pieminēt vairāk kārt. Janvārī jūs nosūtījāt vēstuli komisijai par to, kā panākt, lai ekspertīdi strādātu caurskatāmāk. Komisijas atbild bija tāda, jā, eksperta atlasē ir jābūt caurskatāmākai, jūs aicinājāt publiskot ekspertu grupas sanāksmes protokols, vai varat uh, paplašināti atbildēt, kāda ir šobrīd situācija. Es strādāju starptautiskās tirzniecības komitejā. Manuprāt, lobēšana un caurskatāmība ir ļoti svarīgi. Man ir piemērs eh, jums. Šeit Briselē bāzēs daudz asociāciju, un šo asociāciju viedoklis komisija arī ņem vērā. Bet paskaroties tuvāk šīs tā saucamās Eiropas asociācijas. Papētot, nu tā izrādās eh, dažas vismaz no tām. Izskatās, ka kontrolē trešās valstis vai spēlētāji ārpus Eiropas Savienības. Esmu jau runājis par šo jautājumu ar Malmstrēmas kundzi, bet nekad neesmu arī saņēmis nekādu pozitīvu atbildi. Mans jautājums ir šāds. Vai jūs plānojat eh, paplašināt eh, arī savu izpētes darbu ārpus ekspertus, eh, ekspertu atlases, vēršot uzmanību arī uz to, kā Eiropas komisija izmanto tā saucamās Eiropas asociācijas, e, strādājot pie likumdošanas aktu priekšlikumiem. Godātie draugi, ar to arī noslēdzas mans e, runātājs sāraksts šobrīd, un ar prieku dodu vārdu atkal jums, Orailijas kundze, noslēguma atbildēm. Lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Vēlos vispirms pateikt paldies visiem, kas ir izteikuši daudz atzinības vārdus par manu darbu. Vienmēr jau patīkam dzirdēt šāds vārdus, bet tas ir arī svarīgi man un e, maniem kolēģiem iestādēs, ka mēs saņemam jūsu atbalstu un ka jūs apliecinat e, to, ka esam uz pareizā ceļa un ka izmeklēšanas darbs un darbs kopumā, kuru veicam, Eh, tiek atzinīgi novērtēts parlamentā, un tas ir ļoti svarīgi mums. Dažkārt mūsu veicamais darbs ir pilns izaicinājumu, tāpat tas arī ir iestādēm, un tas varētu būt tāds vientušs darbs, varētu teikt, un tad ir brīnišķīgi, ka nonākot šādā formā kā šīs, eh, dzirdam jūsu eh, interesētos komentārus un jūsu atzinības vārdus attiecībā uz mūsu veikto darbu. Tagad attiecībā uz jautājumiem. Lai es, Maties, kungs, jūsu grāmata ir uz mana galva, uz galda, esmu izlasījusi to, apņemos izlasīt to vēlreiz. Piekrītu jūsu sacītājiem par paveikto darbu pārkāpumu procedūrās. Tas sakrīt ar to, ko es bieži saku, ka dažkārt ir eh, jāspēlē ilgtermiņā nesaņemot uzreiz labu atbildi, bet ar laiku redzat, ka esat ietekmējuši situāciju, un tas ir svarīgi. Zinu, ka esat izteicis arī gan šeit, gan citur par trojku, tās darbu un cilvēktiesību jautājumiem. Un, ka valstīs, kur eh, tika uzlikts stingrs režīms, eh, tas skaitā manā valstī, Irijā, un tas, kas notiek šobrīd, ne visur, bet daudz kur tiešā krīze ir mazinājusies un cilvēki sāk domāt, kā iestādes ir strādājušas un trojka kā strādāja. Un ar laiku, es domāju, šie jautājumi kļūs aktuāli. Sestībā ar to darbu, ko es varu veikt, es domāju, ka šeit ir daudz kas caurskatāmības kontekstā skatāms, ka pamazām tātad ķeramies pie ECB, Eirogrups un visiem šiem jautājumiem, nu tā varētu būt mana loma. Uh, bet tas ir ļoti pozitīvi, ja es saņemu konkrētas sūdzības. Piteras kundze. E, paldies par komentāriem, kur izteicāt par mana biroja pieejamību. Jā, es uzskatu, ka dažkārt mans birojs ir kā pēdējā iespēja cilvēkiem, kad viņi griežas pie mums jau ar lielu vilšanos un aizvainojumu. Un es domāju, tad uh, minimālākais, ko varam darīt, ir eh, izturēties ar pieklājību, ar eh, laipnību un atvērtību. Piekrītu jums par šo principu, ka komisijas eh, amatpersonas aiziet strādāt saistītās nozarēs, ja tā ir problēma, un dažkārt cilvēki, kas ir strādājuši augstā līmenī šeit, aizējot prom, viņi nevēlas pārtraukt darīt jebko, uh, un viņiem tiek izteikts eh, vilinošs piedāvājums. Eh, es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka šeit nav eh, runa tikai par morālu jautājumu, bet drīzāk par biznesu, ka cilvēki nevar ar to informāciju, kas viņiem ir bijusi, piekļuvi kāda informācija šeit iet vienkārši privāta sektora un pārdot šo informāciju. Uh, Eh, šeit ir ne tikai biznesa aspekts, bet arī morālais eh, aspekts. Ne, ne, ne tik daudz, ka neļaut cilvēkiem strādāt, bet gan ja, vairāk par to aspektu, ka komisija ir jāsargā arī eh, sabiedrības intereses un saistībā ar lobēšanu. Tieši tādēļ lobēšanas caurskatāmība bija kā temats seminārā, Eh, kur eh, cilvēks, kurš vada Volkswagen eh, biznesu Briselē, šeit pārstāvniecību, nāca un runāja par šo tematu. Bet es domāju, tas jāskat arī caur cilvēktiesību prizmu. Ja tad, kad cilvēki palīdz sniegt informāciju likumdošanas veidošanas procesā, tas atstāja ietekmi uz mums visiem, un tad cilvēkiem ir tiesības redzēt, kā tiek veidot šie likumdošanas akti, kas to ietekmē, un, protams, ka ir tiesības veikt lobēšanu, bet tam jānotiek caurskatāmā veidā. Tādas Ruīzes kundze, es piekrītu jums par aģentūras e, aprakstījumu, ka tās e, nevienmēr tiek rūpīgi pārbaudītas, bet tās veids ļoti e, svarīgu darbu, piemēram, zāļu e, jautājumā. Es zinu, jums tur ir īpaša ieinteresētība. E, Interešu konflikta jautājums kļūst sarežģītāks gadiem ejot. Mēs skatījām kādu gadījumu saistībā ar universitāti, kur cilvēks bija iecelts e- ekspertu grupā, bet universitātēm pašām, kā mēs jau to apspriedām, tās kļūst aizvien komercializētākas un valdības dažkārt spiež viņām tādām uh, būt, un tad viņiem ir grūti atrast neatkarīgus ekspertus, bet tas nenozīmē, ka nevar piesaistīt ekspertus, bet gan tas nozīmē, ka jums jābūt ļoti piesardzīgiem interešu konflikta kontekstā. Jā, invaliditātes jautājumi ir ļoti svarīgi manā darbā. Es izskatu eh, sūdzības, vien, viena no tām eh, nāk no Eiropas Savienības iestādēm, kuriem ir piemēram, gadījums, kad bērns ar invaliditāti un kādas problēmas rodas ar apdrošināšanu veselības. Uh, Eh, tad eh, cenšos arī strādāt ar šiem jautājumiem. Es zinu, ka eh, saistībā ar bērnu jautājumiem ir Eiropas bērnu ombudu tīkls, kas mm, bāzējas Strasbūrā un ir svarīgi izmantot šīs iespējas. Valīnas kundze par ekspertu grupām. Uh, caurskatāmības trūkumu. Jā, es esmu strādājis ar šiem jautājumiem. Es domāju, komisija arī apzinas, ka Neviens vēl nav pārkāps šīs uh, līnijas, e, bet uh, es domāju, ka tur jābūt ļoti piesardzīgam. Es arī turpināšu uzraudzīt šos jautājumus. Aukens kundze, jā, tik tiešām parlaments ir manā kompetencē un vairākas sūdzības, kuras esmu izskatījis saistībā ar parlamentu, uh, kur personāla darbinieku kuram eh, bija bērns ar invaliditāti un eh, centās eh, pārcelt darbu citur, tas radīja liels problēmas. Es neiejaucos parlamenta politiskajā darbā. Jā, nevienmēr ir viegli nošķirt šīs lietas, bet tas ir pienākums, ko es augstī cienu un cenšos saglabāt savu neatkarību maksimāli, atzīstot arī jūsu politisko mandātu, bet arī saistībā ar to darbu, ko es veicu attiecībā uz trilogiem. Tad, eh, jā, es jau eh, esmu rakstījusi parlamentu priekšsarētājiem, tāpat arī padomēju un komisijai, tad es pieņemu, ka uh, sniegšu savus priekšlikumus parlamentam tāpat kā citām iestādēm. Evī kundze, projektu izmaksas. Jā, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Uh, Nu, man ir ļoti svarīgi saņemt konkrētus sūdzības, ļoti sensitīvs ar šos jautājumus. Es nevaru varbūt konkrēts dalību valsts kontekstā ar šiem eh, lielajiem projektiem kaut ko darīt, bet, ja tur ir kāds Eiropas aspekts, un ja jūs uzskatāt, ka tur ir kāda eh, manas kompetences daļa, tad es aicinu vērsties pie manis, eh, iesniegt konkrētu sūdzību, vai arī mēs varam konsultēt jūs šajā jautājumā. Valēzes kungs, paldies par ļoti pozitīviem komentāriem. Jā, ekspertu grupas ir e, aktuāls jautājums, un esmu izlēmusi, ka komisija ir e, pieņēmusi manas rekomendācijas, dažas, ne visas, piemēram, attiecībā uz protokoliem, kurš ko ir sacījis, un tas nav īstenots bet, manuprāt, mums ir nepieciešams caurskatāmības reģistrs kā tāds centrs, e, kur būtu viss, e, kas mums ir nepieciešams zināt par e, personām, kas sniedz konsultācijas. Un piekrītu tas, tam, ko jūs sacījāt par asociācijām. Viena lieta, kas tiek eh, kā kritika teikta par caurskatāmības reģistru, ka mēs nesaņemam eh, informāciju par finansējumu konkrētām grupām, kas aiz viņiem stāv, kas ir aiz šīm asociācijām. Bet, manuprāt, fakts kā tāds, eh, budžeta komiteja un arī es, es esam šajā saistībā ar ekspertu grupām jau runājuši, ko esmu pati darījusi un ka komisija arī ir izkustējusies savā nostājā. Uh, un saistībā ar to, ko komisija dara ar caurskatāmības reģistru. Tas viennozīmīgi novedīs pie lielākas caurskatāmības, bet, manuprāt, ir svarīgi, ja cilvēkiem kā jums ir konkrētas idejas par to, kā uzlabot situāciju, un tad jūs varat vērsties pie manis, ja jūs, uzdu, ja jūs uh, uzskatāt, ka tas būtu atbilstoši vai citur. Uh, Tā tad ir informācija, eh, kur eh, mēs it kā saņemam, bet eh, tur īsti nekas nekļūst skaidrs. Un tad šobrīd komisija proaktīvi publisko detaļas no sanāksmēm, bet ja kāds paziņo, ka tiekamies ar Google, tā ir informācija, bet vai tā kaut ko atklāja, ar ko konkrēti jūs tiekaties un par ko īsti jūs runājat. Jo runāt par labāku likumdošanu ir viena lieta, un tas aptver daudz ko, bet runāt par konkrētu uh, problēmu jau ir kaut kas cits. Bet, kā jau es sacīju, šīs lietas nav varbūt revolucionāras, bet tās ir evolucionāras. Un es domāju, ka komisija ir saņēmusi šo ziņu no parlamenta, no pilsoniskās sabiedrības, un es nedomāju, ka kaut kad vēl vairāk kā krīzes laikā ir pieprasījums pēc lielākas caurskatāmības un noliek to ir noliegums ne tikai pilsoņiem, bet tas uh, rada kaitējumu arī pašām iestādēm un Eiropas projektam kopumā. Un nu, tā tas būtu jāskata, jo cilvēkiem ir jāuzticas un uh, uzticēšanās nāk caur, caur skatāmību. Paldies Orēlijas kundzei, mūsu ombudei. Tā ir vienmēr liela privilēģija, um, arī izaicinājums un kā vesels piedzīvojums, ka jūs esat pie mums šeit komitejā. Tas eh, ir ļoti iedvesmojoši, ko jūs esat paveikusi. Un arī attiecībā uz mūsu pienākumu pildīšanu, to mēs vēlamies darīt ciešā sadarbībā ar jums ik pa laikam Un e, tas ir bijis ļoti interesanti un iedvesmojoši tikties ar jums arī šodien. Tādēļ paldies par šo viedokļu apmaiņu un vēlos pievērst kolēģu uzmanību tikai tam, ka ziņojums, kuru Marijas kungs sagatavo, tiks izskatīts 8. septembrī un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 26 septembris, balsojums novembrī komitejā un gada beigās plenārsesijā. Tā kā vēlreiz paldies jums, un mēs pievērsīsimies lūgumrakstu autoriem pēc brīža. We, we Tātad, kas mums tagad jādara? Jo sastajam jautājumu lūgumraksta autors vēl nav ieradies, es tāpēc eh, ierosinātu mainīt vietām šos jautājumus un ķerties pie septītā jautājuma šobrīd. Tātad lūgumraksts numur 246 Alberto Kīrio ir e, autors šīs komitejas e, loceklis. E, savākt ir 15 tūkstoši parakstu par lietotu riepu likvidēšanas iekārtas būvniecību. Retorbido, ja es pareizi izrunāju, saka priekšsēdētāji, nezinu, katrā gadījumā Itālijā. Uh, Un, kā jūs zinat, šo lūgumu rakstu atzina par pieņemamu steidzamības kārtībā, jo lūgumu raksts skar atļaujas izsniegšanu iekārtas būvniecībai Lombardijā. Un eh, Lombardijas eh, reģionālās iestādes lēmumu pieņems ceturtdien, 23. jūnijā, tas jau ir pēc dažām dienām. Tāpēc iepriekšējā sanāksmē 2. jūnijā mēs steidzamības kārtā lēmām iekļaut šo jautājumu šodienas darba kārtībā. Tāpēc ar prieku sveicu šobrīd de delegāciju no Vogeras, ja es saprotu pareizi, tad pašvaldības eh, pa, eh, domas deputāts ir klāt un došu vārdu Kirjo kungam, mūsu kolēģim, un kurš pēreiz šoreiz ir arī lūgumraksta autors. Sī, grazie, grazie. Liels paldies. Liels paldies priekšsēdētājas kundze. Īpaši liels jums arī paldies par to, ka atļāvāt mums īstenot šo steidzamības uh, procedūru, lai izskatītu uh, šo lūgumu rakstu, jo, nu, jā, mēs runājām par uh, ražotni, Eh, kam atļauju dod pašvaldība, tad tiešām eh, bija risks, ka nāksim klajā ar kādu atzinumu par kādu faktu, kas jau ir noticis. Līdz ar to paldies tātad par šo risinājumu. Tātad runājam, jā, par lietoto riepu eh, ražo, lietoto riepu mm, šo infrastruktūru. Man arī ir klāt uh, šeit uh, attiecīgās uh, teritorijas pašvaldības pārstāvi, jo te ir iesaistīta visa teritorija no Retorbīdo, kas atrodas netālu no Pāvijas. Tātad par to, vai vispār ir atļauts e, veikt e, šādas aktivitātes. Mēs runājam par e, Lombardiju, par citām teritorijām, kas ir ļoti slavenas ar savu lauksaimniecības produkciju, arī ar dažādiem termālajām stacijām. Līdz ar to ļoti svarīgi tieši runāt par šo aspektu. Es došu vārdu Retorbido pilsētas mēram, kurš arī ļoti konkrēti runās par šo problēmu. Es vēlējos tikai kolēģiem norādīt, ka um, jā, lai kāda būs arī komitejas reakcija, arī steidzam būs par to jāziņo Itālijas atbildīgajām iestādēm, lai tiešām Eiropas nostāja arī tiktu sadzirdēta. Lūk, vārds Izabelē Čebrelli, kura ir Torbido pilsētas mēre. Liels paldies komitejai, liels paldies Čirjo kungam! Tātad Retorvito pilsētā 2014. Uh, gada jūlijā uh, enerģētika tīra uzņēmums sās īstenot zaļās ekonomikas projektu. 2014. gadā šī pati firma, kur pastāv Lombardijas reģionu un Pāvijas reģionu, Lombardija prezentēja projektu, lai uh, uh īstenotu uh, uh, šo lietoto riepu um, likvidēšanas uh, um, infrastruktūru. Tātad te tiktu uzglabātas lietotās riepas, tas nozīmē arī, kā tur būtu arī visas ķīmiskās vielas, kas ir saistītas ar visām šīm riepām. Tas ir tāds eksperimentāls infrastruktūra projekts, tāds precedents pastāv jau vēl tikai Japānā, taču te ir problēmas ar emisijām, kā arī ar dažādiem trūkumiem trokšņu piesārņojumiem. Ne, mēs nevaram iedziļināties pilnīgi visās tehniskās detaļās. Mēs vienkārši vēlamies runāt par to, kādu ietekmi atstās šis infrastruktūras projekts uz mūsu teritoriju. Teritorija ir slavena ar savu uh, termālo bagātību, arī ar lauksaimniecības produkciju, kas mums sniedz uh, lieliskus gastronomiskos produktus, arī vīnu. Uh, Eh, Šiem projektam būs negatīva ietekme uz visu lauksaimniecības un pārtiks nozari, kā arī uz turisma nozari, apdraudot tūkstošiem darba vietu, radot lielas problēmas no darbinātības jomā tieši šajā nozarē. Retorbido pilsētā kopā ar Pāvijas provinci Lombardijā ir investēts ārkārtīgi, liel, ārkārtīgi lielas investīcijas veloceliņam no retorbido uz citām teritorijām. Nākotnē tas pat arī tiks pagarināts vēl tālāk. Šis Greenway arī tiks uh, celts tieši blakus uh, šai riepu um, novietnei. Turpēc blakus atrodas arī uh, lieli un slaveni arī uh, vīnu ražošanas uh, šīs, šīs, šīs vīnu ražotnes, kas ar, kas arī uh, figurē uz šīs um, velocēliņa maršruta. Ir daudz liels slavenas vīnu ražotnes, arī mazāks lauksaimniecības uh, ražotnes. Tas nozīmē, ka uh, šāda veida riepu novietnē nekādā gadījumā nebūtu laba uh, doma. Turpat blakus arī atrodas Torentes tāfola. Turpat arī ir ģimeņu mājas, pansionāti. Uh, Retorbido atrodas arī dažādas termālās stācijas, un no nu, arī Varatana termi lidostas atrodas arī pavisam netālu. Šī zona ļoti slāvēna ar to, ka um, mums ir uh, arī ļoti uh, pieejams apskatām dažādi turisma objekti. Kā jau mēs teicām, tad mēs atrodamies uh, arī tieši šī termālās uh, nozares centrā. Šie īpašie termālie ūdeņi jau no Romas, romiešu laikiem ir īpaši uh, cildināti mūsu teritorijā, un ar to mēs esam arī slaveni ārpus reģiona. Uh, 1860. gadā tika izveidotas termāla, pirmās termālās stacijas. Tad arī šī arī Venecāno tagad tiek oficiāls par arī Venecāno termālo stāciju 12. gadā. Šo pašu iemeslu dēļ arī. Jo, Godjāsku pilsēti tagad uh, tiek sauktu par termālo stāciju pilsētu. Tādējādi arī mainot uh, nosaukumu šiem uh, ciemiem īpaši ir izcēlu šo termālo aspektu un šis Green Wayne veloceliņa. Uh, izveide palielina mūsu turisma pievienoto vērtību, kā arī lauksaimniecības preču vērtību šo visu apsvērumu dēļ. Uh, Lombardijas reģiona, reģions nekādā gadījumā nevar atļaut šādas uh, lietoto riepu novietnes izveidi tādā teritorijā, kāda ir mūsu, jo, kā jau es teicu, tas nodarīs kaitējumu visai teritorijai. Vēlamies arī precizēt, ka Retorbito pašvaldības plāns, ko apstiprinājis arī admin, reģiona administrācija, ir paredzējusi uh, liekt jebkāda veida ekonomisko aktivitāti, kas var nodarīt kaitējumu videi un turismam. Un tas tieši eh, arī eh, būs tas, kas radīsies pēc šī projekta īstenošanas. Piemēram, runājot arī par uh, dažādiem centriem, kur tiek arī dedzināti atkritumi. Dažādās eh, šajās teritorijās, kas ir, eh, kas atrodas eh, tuvumā mūsu reģionam, tiek liekt šāda veidu centru izveida. Tad arī, piemēram, atrodas Ferēra Erboņone lielākais naftas pārstrādes rūpnīca. Bet arī zināms, ka tur ir problēmas arī, piemēram, ar āzbestu. Biogāzes ražošanas iekārtas kur tiek ražota elektrība, dedzināta biomasa, visu šo iemeslu dēļ mēs arī prezentējām Lombardijas uh, par um, reģionu priekšsēdim. Advokātam arī visas savas bāžas, pilsoņu bāžas, kas rodas mūsu teritorijā. Uh, par uh, šo projektu. Ir arī vairāk nekā 130 uh, pāvijas uh, reģiona pā, mēru pārakstu. Tiek prasīts reģiona kompetentajām iestādēm nekavējoties apturēt šīs projekta īstenošana. Šodien pateicos komitejai par to, ka tiek norganizēta šī uzklausīšana, par to, ka mums tiek sniegta iespēja uzstāties un minēt arī mūsu iebildumus pret šī projekta īstenošanu. Mēs aicinām augsti godāto komiteju ņemt vērā pāvīs teritorijas pilsoņu vēlmi. Mēs pārstāvam eh, šīs intereses, aicinām tās ņemt vērā, aicinām arī komiteju Uh, vērsties pie Lombardijas atbildīgajām iestādēm, lai tiktu apturēt šī projekta īstenošana, kas var nodarīt kaitējumu ainavai, vidē ekonomikai un cits starpā. Tas radīs arī milzīgas veselības problēmas. Cerams, ka uh, ļoti pozitīvi arī reaģēsiet uz mūsu lūgumu rakstu. Paldies! Aicinām arī komiteju ierasties eh, Torbido pilsētā, arī apskatīt to vietu, kur ir iecerēts īstenot šo riepu um, eh, pa, pa, infrastruktūras projektu un baudīt visus arī mūsu uh, reģiona labumus. Paldies! Es esmu šīs komitejas priekšsēdētāja vietnieks, un mani priekšsēdētājs kundze lūdza turpināt eh, vadīt šo eh, sanāksmi, vadīt mūsu sarunu, līdz to noslēgsim. Eh, turpināšu slovāku valodā ar jūsu laipnu atļauju. Tātad. Vē, vēršos pie Kapuzo kundzes, kas pārstāv Eiropas komisiju, DigiNV. Lūdzu, vārds jums. Esiet sveicināti šajā pēcpusdienā. Paldies, paldies priekšstādātāji. Paldies lūguma raksta autoram par eh, to, ka esat šeit. Eh, par to, ka pastāstījāt, kas tur īsti notiek, ka, ka tiek plānots būvēt šo te riepu utilizācijas rūpnīcu. Komisija to pieņem zināšanai, pieņem zināšanai lūguma raksta autoru sacīto. Mēs eh, to pieņemam tātad, kā, kā jau mēs parasti to darām, ar parlamenta eh, sagatavotiem lūgumrakstiem, bet tā kā tas ir eh, ienācis pie mums tikai pagājušajā nedēļā. Mēs vēl savu atbildes reakciju nesam noformulējuši, bet kā alaž ļoti rūpīgi iepazīsimies ar lietas apstākļiem un noteikti atbildēsim Eiropas parlamentam ierastajā kārtībā, vai šai ziņā varam kaut kā palīdzēt un vai komisija šeit eh, var eh, iespējams ieņemt kādu nostāju. Paldies! Paldies! Nu, draugi, esam nedaudz iekavējuši. Četri kolēģi ir pieteikušies runāt. Jūs eh, to, protams, protams, varēsiet darīt, bet lai tātad eh, mūsu laikus aplānotu optimāli, eh, piedāvāju rīkoties šādi. Tātad eh, nevērsim ciet šo lūgumu rakstu, saglabāsim to aktuālu. Otrām kārtām gaidīsim oficiālo komisijas reakciju un trešām kārtām šīs nedēļas laikā sagatavosim vēstuli jūsu reģiona pašvaldībai, kur Paskaidrosim, ka esam gaužām neapmierināti ar uh, to, ko esam dzirdējuši par, par no, notikumiem un plāniem jūsu reģionā. Un domāju, ka tas būtu labs konstruktīvs veids, kā tālāk rīkoties. Kabīzo kundze. Jūs vispirms. Liels paldies, liels paldies. Izteikšos īsi. Pirmkārt, um, vēlos paust uh, bāžas par, par šiem plāniem uh, šajā Itālijas reģionā. Tas ir skaidrs, ka šeit ir pamats satraukumam. Lūguma raksta autora un, un šī reģiona pārstāvja uh, pozīcija ir saprotama. Tik tiešām, kurš gan grib dzīvot blakus uh, riepu, kaut kādam dedzināšanas kombinātam. Bet, nu, ir jāskatās, ko tad darīt ar šiem atkritumiem. Vai ir iespējami kādi uh, citādi uh, utilizācijas vai pārstrādes veidi. Tāpēc mm, būtu ļoti jauki uh, Eh, ja, piemēram, komisija aprādītu šādus iespējamos variantus. Eh, Spānijā nesen bija gadījums, kad aizdegās eh, lietot, nolietotu riepu izgāstuve. Mm, milzīga kaudze aizdegās, es nezinu, vai par to rakstīja, teiksim, ziņo Itālijas mēdī. Neviens necieta, bet, nu, gaiss un vide tika piesārņoti pamatīgi. Tā kā tiešām ir jāatrod eh, labs, efektīvs, vidēji draudzīgs eh, risinājums lietot riepu utilizācijai. Tas ir skaidrs. Nākamais kolēģis. Arī Asakungs. Paldies. Eh, šai ziņā esam stāvam līdzās mūsu itāļu kolēģim bet tā kā viņš ir lūdzis, viņš ir lūdzis šo jautājumu izskatīt eh, ārkārtas kārtībā šai ziņā. Atbalstām tātad kolēģi, bet mums ir iespēja pieņemt jau tādu provizorisku lēmumu nostāju. Uh, kā skaidroja kolēģis un kā skaidroja šī, šī reģiona uh, mērs, uh, šeit uh, šis, šī projekta īstenošana draud ar ļoti lielu apgrūtinājumu dzīvajai dabai, ar apdraudējumu vietējo ļaužu veselībai, vides kvalitātei. Un runājot par šo jautājumu koordinātoru lokā, mēs jau nospriedām, komisija, kas nu pat vēl tik ir saņēmusi šo, šo lūgumu rakstu, tik ātri nespēja sagatavot kvalificētu uh, pozīciju. Tāpēc mums ir jārīkojas aktīvi, uh, jāsūta vēstuli Itālijas pastāvī, pastāvīgajam pārstāvim, norādot uz to, cik šis jautājums ir nopietns, un kā lūguma raksta autors norāda, šeit tiek klāji pārkāptas ES tiesības, vides likumdošana, tiek klāji apdraudēta sabiedrības veselība, tāpēc skaidrs, ka vēstuli ir jāsūta pastāvīgajam pārstāvim pēstniekam. Un arī šī reģiona pārvaldes struktūrām, kuras gal galā uh, Uh, pieņems uh, lēmumu par, par zaļās gaismas došanu šim projektam. Un šeit ir būtiski, lai mēs ne tikai prasītu informāciju vai kaut kādus papildu argumentus, bet gan, lai tiktu sniegta informācija noteiktā laikā. Uh, un lai netiktu šajā laikā pieņemti nekādi lēmumi, kamēr mēs iepazīstamies ar lietas apstākļiem un kamēr ar to iepazīstas komisija. Tas šai vēstulē ir skaidri jāpasaka. Tā, lai uh, šī reģionālā pārvalde nerīkotos patvaļīgi. Tikai pēc tam, kad komisija būs nonākusi pie slēdziena par to, ka viss tiešām ir kārtībā, nu, tad, tad, tad varētu lieta virzīties uz priekšu. Ja, bet tā tas nenotiks, un visticamāk, ka šeit tiks atrasti vainīgie. Ja kas bija mēģinājuši dabūt cauri šādu briesmīgu projektu. Ja atbildīgās reģionālās iestādes tiešām mūs uzklausīs un, un apturēs lēmumu pieņemšanas procedūru, tas būs precedents tam, ka mēs spējam efektīvi iestāties par, par vides un mūsu pilsoņu interesēm un, un veselību. Un, uh, Mm, pilnībā piekrītu visam tam, ko sacīja kolēģi, vēl tikai piebildīšu šo, ka mums ir skaidri jāprasa, lai atbildīgās reģionālās pārvaldes iestādes iesaldē jau kāda lēmuma pieņemšanu līdz brīdim, kad ar savu pozīciju klajā nāk uh, mm, komisija. Paldies, Valjānas kundze. Paldies. Es uh, piekrītu Marijāsa kunga sacītajam e, vēl, vēlētos gan tomēr mūs visus aicināt uz piesardzību, kolēģi. Tiešām šis e, projekts, e, šī ražotne var ļoti negatīvi ietekmēt vidi daudzējādā ziņā un negatīvi ietekmēt ūdens kvalitāti šai reģionā. 13. maijā tiešām kolēģē taisnība Kastiljā Lamanšā aizdegās e, riepu izgāstuve, simts tūkstoši tonu riepu, tur bija vienkārši sakrātas klajā laukā. Un kā jau tas ir e, ierasts, e, cilvēki no savām kļūdām nemācās. Un tagad vietējā pašvaldība nesadegušās riepas grib uh, izmantot apkurē, eh, centrāla apkurē, eh, katlamājās sadedzināt. Un tāpēc tik tiešām šis lūguma raksts ir, nav jāvar ciet, jātur uh, aktuāls. Uh, mācīsimies no šī baisā precedenta Spānijā. Uh, nepieļausim to, ka Itālijā šīs, šīs kļūdas tiek atkārtotas. Paldies, nākamā kolēģe Evī Kundze. Jā, paldies priekšsēdētājs. Arī pateicos mēriem, kuri ir šodien ieradušies. Pateicos pilnīgi visiem, kuri ir izteikuši atbalstu lūguma rakstām. Lūguma raksts ir ļoti svarīgs. Svarīgi šodien būt Eiropas parlamentā šajā komitejā lai varētu atkārtot tos iemeslus, kādēļ nevajadzētu īstenot šo projektu, kā jau to norādīja vairāk kolēģi, negribu izteikties pārāk gāri, tomēr runa ir pār ļoti. Uh, vecu, novecotu tehnoloģiju izmantošanu, kas neatbilst tā ekonomikai, par kur runājam šodien, Afrikas ekonomika. Un tam ir arī tāds papildus potenciāls uh, efekts uz visu reģionu. Tam būs milzīgs uh, kaitējums, un, protams, no tā ir jāizvairās. Vēlos tikai atgādināt uh, dažus piemērus, arī, piemēram, uh, šī sadedzināšanas iekārta, bet arī vēl citu masveida ķīmisko vielu izmantošanu lauksaimniecībā. Šīs reģions tiešām ir jākontrolē, ir jārauga, lai tur viss būtu labi, jo lauksaimniecībā tas spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu. Kā teica arī kolēģi, atgādinu, kā tieši šajā komitejā mūsu pēdējā sanāksmē mēs runājām par gaisa kvalitāti. Eiropas komisija Tedz arī jā, runāja par to, ka Lombardijas reģions no jauna varētu būt atkal pārkāpuma procedūras objekts, jo atkal Lombardija ir konstatēts milzīgs gaisa piesārņojums. Uh, tad, nu jā, šis ir kārtējais un vēl viens, pareizāk sakot, iemesls, lai darītu visu, pieliktu punktu, neīstenotu šāda veida projekts, kas nodara kaitējumu vidē un veselībai. Lielā mērā šeit var piekrist arī. Marijas kungam, tad, tad jā, noteikti jāatstāja lūgumraksta atvērts, jānosūta ātri vēstuli Itālijas atbildīgajām iestādēm un, protams, jāsagaida atbild no komisijas. Pan Jār, prosim. Paldies. Jā. Jā, paldies, eh, paldies eh, priekšsēdētājiem, paldies eh, kolēģim Čirijo par to, kurš iekļauj šo jautājumu darba kārtībā, balsoties uz koordinātoru atbalstu. Tas ir arī svarīgi, jo dažkārt mēs pārsvarā īstenībā uh, nonākam situācijā, kad eh, notikums jau ir beidzies un cilvēks sūdzas, un tad, kad tas viss jau ir pabeigts, darbi pabeigti, ir ļoti grūti veikt šo uzlabošanas darbu. Tāpēc es uzskatu, ka ir absolūti nepieciešama jau procesa gaitā, pirms atļaujas sniegšanas, eh, ka lūguma raksta autori vēršas pie mums, un eh, Marijas kungs to labi arī zina šos piemērus. Mēs mums tad nav jāpilda patologa anatoma eh, loma, ka mēs atklājam, kāpēc pacients ir miris, bet nevaram neko darīt, lai viņu glābtu. Eh, es piekrītu, ka labi tika formulēts šis ieteikums. Eh, Lūguma raksts ir labi formulēts, skaidrs, ka viņi pārzina, kā mēs strādājam. Komisija, protams, cerams, tikpat intensīvi un aktīvi strādās pie šī jautājuma. Šeit ir svarīgi tas, ka komisija varētu norādīt uh, atbildīgajiem iestādēm, ka Eiropas Savienības likumdošana ir uh, jāievēro gan par uh, gaisa direktīvu, gaisa kvalitātes, gan arī par ūdens saimniecības ietvaru direktīvu. Uh, mēs eh, varam principā paralēli eh, rakstīt vēstuli un komisija, protams, arī. Ka mēs, eh, kā, kā mēdz sacīt, cīnē, cīnāmies vienotā frontē. Un tad kādā no nākamajām sanāksmēm vēl skatīt šo lūgumu rakstu, tad, kad būs pieejams attiecīgās atbildes. Pan kolega Cīriju, požiedali ste one minute. Čirija kungam minūtu atbildēju lūdzu. Es gribēju tikai pateikties kolēģiem. Vēlējos arī atkārtot priekšsēdētāju kungs, ka, jā, protams, papildus šai vēstulēji eh, kur tiks norādīts, kā Eiropai šis jautājums ir svarīgs. Mēs prasām, lai tiktu apst, apturēt viss šī atļaujas procedūra. Tiešām norauču rokas bremzi, un tas būtu lielisks rezultāts. Paldies. Ďakujem pekne, takže srniem Mēs. Paldies. Tātad, rezumēšu. Pirmkārtām, nevaram ciet šo lūgumu rakstu, otram kārtām sūtām divas vēstules, pirmkārtām pastāvīgajiem pārstāvjiem, tātad vēstniekam, otram kārtām reģionālajā, reģionālajā pārvaldē, un trešām kārtām gaidīsim komisijas slēdzienu. Visi tam piekrīt ļoti labi. Dāmas un kungi, beidzamais lūgumu raksts šai dienai. 10, numur 1049 no 15. gada. Lūguma raksta autors ir eh, Itālijas valsts piedrīgais un lūguma raksta tēma ir daudzgadu finanšu satvers. Diemžēl eh, lūguma raksta autors nevarēja ierasties, kaut arī tika uzaicināts. Tāpēc došu vārdu Anai Montaņo Mm, no komisijas. Lūdzu, jūsu komentārs. Eiropas komisija tātad. Ļaujiet man ko ierosināt. Lūguma raksta autors, diemžēl nav varējis ierasties, apstākļi viņam ir lieguši šādu iespēju, tāpēc vai nebūtu loģiski, ja mēs eh, sagaidītu, kad eh, šis cilvēks ierodas mūsu vidū. Un tad skatītu šo lūgumu rakstu. Eh, labvakar. Lučo Levī tātad vēl nav ieradies jebkurā gadījumā vēlos uh, iepazīstināt jūs ar šo lūgumu rakstu tā būtību, ja nevienam nav iebildumu. Nu, te var būt zināmi sarežģījumi uzklausīsim komisijas um, pozīciju un pēc tam iespējams jums būs iespēja ko bilst. Komisija lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ar jūsu atļauju pāris uh, tādi vērojumi komentāri par šo lūgumrakstu. rakstu. Eh, kāds ir konteksts? Šeit ir jāņem vērā vairāk apsvērumu. Pirmām kārtām vidētermiņa pārskats. Kā zināt, vidētermiņa pārskats ir elements daudzgadu finanšu plānā, un eh, veicot šo vidētermiņu pārskatu, tad eh, ir šī lieliskā iespēja uzzināt par to, kādā, cik kvalitatīvi darbojas daudzgadu finanšu plāns, uh, un tā ir iespēja veikt kādas korekcijas, lai eh, līdzekļus eh, izlietotu efektīvāk. Eh, diemžēl realitāte ir tāda, kāda tā ir. Esam mantojuši no krīzes laikiem šo investīciju deficītu, un te nu es nonāku pie nākamā, nākamās atziņas par FC un par šiem te projektu obligācijām. Tie ir divi instrumenti, kādi nu tie ir mūsu rīcībā, lai mēģinātu mazināt šo investīciju deficītu, iztrūkumu. Paskaidrošu. Jums varētu interesēt komisijas ziņojums, kuru izdevām gluži nesen par FC. 1. jūnijā to izdevām, un tajā mēs paziņojam, ka tātad nāksim klajā ar jauniem priekšlikumiem rudenī tieši FC kontekstā. Ja runājam par projektu obligācijām, vēl viens elements, kas tiek minēts šai, petī, šai lūgumrakstā. Paskaidrošu. Šis instruments ir jānošķir no tā, ko, ko parasti sauc par sovereign bonds. Tie ir eh, vērtspapīri, eh, kas nav tādi tīri unikāli vērtspapīri Eiropas Savienības rīcībā vai kontekstā. Uh, tādi var tikt izdoti jebkur pasaulē. Un komisija šai sakarā vēlas norādīt, ka saskaņā ar šobrīd saistošajiem pamatlīguma noteikumiem, kas uh, tātad regulē finanšu un budžeta lietas, mm, ir šis līdzsvara princips, kas uh, nepieļauj deficītu. Tāpat arī šis princips nozīmē to, ka papildu resursi nebūt eh, uzreiz nenozīmē automātiski papildu izdevumus atbilstošā mērā. Ne? Izdevumi ir jāizskata, jāizvērtē un jāapstiprina. Eh, vēl viens ierobežojums, kas, kas mūs saista, ir eh, vispārīguma princips, kas noteica, ka mūsu ieņēmumiem ir jābūt pietiekamiem, lai finansētu izdevumus. Un daļu ieņēmumu ir jāpatur tādus neiezīmētus kā, kādu konkrētu izdevumu sekšanai. Tātad rezervē. Tāpat arī Eiropas Savienībai, kā zināms, līdz šim brīdim nav uh, privilēģiju iekasēt nodokļus. Uh, runāt par atsevišķām uh, privilēģijām, kādas tiesībām, kādas piemīt Eiropas centrālbankai, bet jebkurā gadījumā ne komisijai. Un finansējuma jautājumi, protams, ir, ir, ir, ir eh, nozīmīgs, nozīmīga tēma plašākā sarunā par ES eh, finanšu nākotni. Un šai ziņā mēs ārkārtīgi strikti skrupulozi pieturamies pie tā mandāta, kāds mums ir uzticēts iepriekšējās sarunās, kur, kur trīs institūcijas padomu parlaments un komisija vienojās izveidot augstu līmeņu grupu pašu resursu jautājumu skatīšanai Mario Monti vadībā, un komisija joprojām cer un paļaujas, ka šī grupa nāks klajā ar, ar savu slēdzienu vēl šogad, un uz šī, šī slēdziena pamata tad lems par to, vai pašu resursu šī sistēma, kas ir ļoti uh, grūti un smagnēji grozāma, jo jau kādam lēmumam nepieciešama vienprātība plus ratificēšana visos valsts parlamentos. Eh, lūk, komisija tad vērtēs, vai Montī grupas eh, rekomendācijas ņemot vērā, šeit ir iespējami jau kādi turpmāki, eh, turpmākas institīvas vai priekšlikumi. Paldies! Paldies! Nu, lūk, situācija ir šāda. Ir 6, eh, 15, saka priekšsādātājs. Otram kārtām lūgumraksta autors joprojām nav mūsu vidū. Trešām kārtām jautājums, eh, kā izskatās, ir ļoti sarežģīts. Komisija atzīst to, ka ir, ir eh, problēma, ir jautājums, par ko runāt. Uh, un, nu, mans priekšlikums ir tīpaši mūsu draugiem sociālistiem. Ar jūsu laipnu piekrišanu nevērsim ciet šo lūgumu rakstu. Tas viens. Otrs, gaidīsim plašāku informāciju no komisijas. Un tad varētu mēs arī šīs dienas darbu beigt un pie, šī, pie tā atgriezties rudenī. Citādāk varam šeit uzkavēties un spriest par to, vai lūgumraksta autors šeit ir, vai ir pārstāvēts, vai nav, un, un tā sagaidīt arī pusnakti. Tā vietā mēs varētu doties tagad mājās un pie šī jautājuma atgriezties rudenī. Es varētu pārstāvēt lūgumraksta autori, jo pati piedalījos šī lūgumraksta sagatavošanā, bet, eh, ja jūs ierosinājums ir atlikt šo, šo, šo sarunu uz septembri, nu tad eh, priekšsēdētājs. Patiesi, mans priekšlikums ir atgriezties pie šī jautājuma 0 nu, septembrī, kā nu koordinātori lems, jo citādāk mēs te varam sēdēt un stundām ilgi runāt, uh, par, par triviālām lietām. Skaidrs ir tas, ka šo lūgumrakstu ciet nevaram, gaidīsim turpmāk informāciju no komisijas, un līdz ar to varēsim doties šovakar mājās. Lainēna kungs. Nu, protams, protams, ka visas uh, Eh, pasaules nelaimes neatrisināsim, noteikti ne tās, par ko runā pilsonis šeit šajā lūgumrakstā. Eh, bet jautājums tiešām ir aktuāls. Un par to ļoti iespējams eh, runās citas komitejas budžeta, ekon, iespējams pat arī nodarbinātības komiteja. Tāpēc vai nebūtu tīri no, no, no procedūras viedokļa pareizi tālredzīgi eh, kolēģiem darīt zināmu, ka jā, mēs pieņemam zināšanai šo, šo lūgumu rakstu, eh, ka mēs saprotam, par ko tur ir runa, kas, kas, kā, kā tās lietas stāv, eh, bet nolēmām jautājumu atgriezties septembrī. Tad redzu, ka kolēģi vienojas par šo, jā, nu tad tā arī mēs rīkosimies iekļausim arī vēl citas komitejas. Jā, es vēlējos tikai jautāt, kā varbūt tās arī tad mēs varētu dot iespēju lūguma rakstā autoram ierasties vai no jauna mēs viņu uzaicināsim. Es domāju, ka tā ir laba ideja, jā, lai viņš varētu tad uzstāties par savu lūgumu rakstu. Jā, es domāju, jā, ka tā arī darīsim. Es pieļauju, ka man ir dots vārds. Es vēlējos norādīt uz to, ka es varu atbalstīt to, ko teica Lainens. Tam nevajadzētu kāvēt darbu ekon, empul un arī budžeta komitejās, jo es arī tur strādāju. Jā, nu, mēs to varam pārlikt uz vēlāk, lāk, bet ja jūs tagad dodat vērtu komisijai, tad es domāju, ka lūguma raksta autori pārstāvēji tomēr vajadzētu ļaut prezentēt uh, lūguma rakstu, un tad komisijai būtu jāatbild, un tas būtu loģiskāk. Nu, labi. Ir vienprātība. Lūguma raksts paliek atvērts. Mēs prasīsim vairāk informācijas no komisijas Nosūtīsim lūgumu rakstu pārējām atbildīgajām komitejām. Un tad arī mēs vēlreiz runāsim par šo lūgumu rakstu ar lūgumu raksta autoru. Vai jūs piekrītat? Lūdzu. Gribēju precizēt. Lainenkungs minēja budžeta komiteju, ekon komiteju un iespējams arī nodarbinātības komiteju. Esmu nodarbinātības komitejas loceklis. Vēlos arī uzstāt, lai tas tiek nosūtīts nodarbinātības komitejai. Tad tā būs vai nebūs? Īsti nebija skaidrs. Bet ko piedāvājat jūs priekšsēdēm? Labi, paldies. Jā, tā arī darīsim. Dāmas un kungi, tas arī viss. Paldies. Paldies. Uh, tulkošanai, tulkošanai lieliski. Paldies. Jauku vakaru. Rīt tiekamies deviņos.